tiek izvērtēta un arī iestrādāti priekšlikumi. Līdz ar to likumdošana ir viksiem akceptējama un tā būs papildu vērtība Eiropai. Paldies! Paldies Manders kungam, diskusijas līdz ar to ir noslēgts un balsojums notiks rīt no pulksnes 12.30. Tagad nākošais darba kārtības jautājums, proti jautājums, uz kuru jāatbild mutiski komisijai attiecībā uz ES banku darbības nozars stresa pārbaudi. Sākumā mm, došu vārdu kolēģei Vortmanai Kolai, kas ir šī mutiskā pieprasījuma autora. Divas minūtes, lūdzu. Uh, could it, could you... Vai jūs lūdzu varētu ieslēgt mikrofonu? With the microphone? It's in the microphone. Microphone is working. Jā, mikrofons ir ieslēgts tagad. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, tāds partijas politiskā grus, grupa ir norūpējusies par šo ES banku darbības nozars stresa pārbaudi. Mm, nākotnē pārbauda būs jūlija un iepriekšējā gada uh, stresa pārbauda nebija veiksmīga, un tās īrijas bankas, kas izturēja šo stresa tekstu, pēc īsa brīža saskārās ar ļoti plašām problēmām, un tādēļ šogad ir nepieciešams izmaiņas. Jautājums ir par to, vai mūsu finanšu sektors tiešām ir spējīgs pretoties tādiem skarbiem laikiem. Un tas ir saistīts arī ar to, ka jāatjauno uzticība finanšu sektoram. Tādēļ mans jautājums, kādas būtiskākās izmaiņas parūpēsies par to, lai stresa tests, kas pagājušā gadā nebija veiksmīgs, vairs neatkārtoties. Priekšsēdētāja kungs. Uh, Pagājušajā gadā katra valsts varēja noteikt pati, kādi atsevišķie testi tiek īstenoti. Taču šogad uh, Mm, Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja rūpēsies par to, lai kritēriji katrai bankai un katrai valstī arī būtu vienādi savā starpā. Un līdz ar to es domāju, ka arī šīs jaunās Eiropas Banku uzraudzības komitejas ticamība tiks pārbaudīta. Vai komisija zina, ka šīs stresa pārbaudas dažās valstīs aptver 85% banku sektoru un citās tikai 50% to Um, bija tai pakļauts. Tas ir jau ļoti interesants kā fakts. Ar nepacietību gaidīšu jūs atbildi. Un priekšstādāja kungs, mums ir nepieciešama Eiropas krīzes um, risināšanas mehānismi. Jūnijā mēs varēsim tikai iepazīties ar šo uh, stresa testu pārbaušu rezultāties un varētu jau būt tā, ka bankas saskars ar krīzi un mums ir maz nav nekādu to pārvarēšanas mehānismu. Tādēļ mums ir nepieciešama ambiciozi priekšlikumi, lai uh, pārvarētu krīzes un mēs jūs atbalstīsim parlamentā. Paldies! Paldies, Vartman Kols kundzei. Tagad uh, trīs minūtes uh, Bols kundzei. Tā ir, viņa ir arī uh, jautājuma autore. Komisāra kungs, banku krīzes uh, risināšana Par to tika runāts starptautiskā līmenī, un uh, ar to ir saistīta arī konkurences jautājumi. Bet tas nenozīmē, ka viss var gaidīt, ka mums ir laiks, it īpaši tad, kad uh, ir valstu parādi un banku krīze vienlaikus. Uh, šī pēdējā testa rezultāti ir bijuši vāji, un mēs jau vairāk kārt esam norādījuši, ka šie, šiem banku stresa testiem ir jābūt uzticamiem, ļoti stingriem un skaidriem. Uh, ir nepieciešams daudz vairāk skaidrības un caurskatāmības banku sektorā. Gribu ieteikt mācīties no Amerikas Savienotajām valstīm, kas prasa atspoguļošanu divu gadu periodā attiecībā uz likviditātes nodrošinājumu. Tas, manuprāt, būtu ārkārtīgi noderīgi, ja Eiropas centrālās bankas, Eiropas centrālā banka arī uh, sekotu tam un uh, noteikti šāda informācijas atspūgļošana attiecībā uz 2008. un 2009. gadu. Tas būtu vēl papildus stimuls šiem stresa testiem. Jaunie stresa testi ir uzlaboti, bet tomēr ir jautājumi, kas nav iekļauti. Un dalībvalsts neveic pilnīgu verifikāciju. Manuprāt, ir jāsaprot, ka vāja politiskā griba nevar atrisināt šo krīzi un nevar uh, un padara risinājumus daudz dārgākus. Kāpēc gan uh, mēs neuzrādam banku vājos punktus un saistību ar valsts parādiem, ir sevišķi tad, kad mēs zinām, kāda ir realitāte. Un tik tiešām mēs zinām, ka uh, dažādi aktīvi tiek pārvietoti banku uzskaitēs, mainās un zūd to vērtība. Tirgus analītiķi, protams, analizē šos stresa testus un citu informāciju, un cenšas prognozēt, kas notiek banku uzskaitē, bet ļoti neskaidra interpretācija un uzrādīšana vairākās dalību valstīs noved pie tā, ka daudzas dalību valsts un arī uzraugi tiek atkal vainoti problēmās. Tāpat laikā stresa testi uzrāda problēmas. Bankas meklē kapitāla nodrošinājumu iespējas. Dažas valsts ir proaktīvi darbojušās un prasa, lai bankas palielina savu kapitālu, bet nav kopīga plāna, kā risināt šo kapitāla nepietiekamību. Jā, viena lieta, ko esam iemācījušies no krīzes, ir tas, ka mēs visi esam savstarpēji ļoti saistīti. Ja bankas vienotrai neusticas, un starpbanku aizdevumi tiek iesaldēti, tad rodas milzīgas problēmas. Tāpēc lūdzu, vai mēs varētu nodrošināt skaidru caurskatāmu koordināciju. Bet uh, neizvarīsimies no pamat problēmas. Runa ir ne tikai par bankām, bet arī par valsts parādiem un par eiro stabilitāti. Tas viss ir savstarpēji saistīts un ārkārtīgi būtisks. Paldies! Dank, Paldies, kolēģi Balskundzei! Un tagad uh, pēdējais no autoriem Sančes Presēdo kungs lūdzu. Señor presidente, komisārio, eh, es la hora de. Augstskotātais komisāra kungs. Eiropas. Stress testiem jābūt caurskatāmiem, efektīviem, ticamiem, pārskatāmiem. Ir nepieciešama ticamību, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un uh, garantētu uzticību tirgiem. Stresa testi ir, vai stresa pārbaudas ir veids, lai uh, nodrošinātu to, ka atsevišķu banku uh, stāvoklis tika pārbaudīts un līdz to var izdarīt secinājums par visu finanšu sistēmu ir iespējams pārbaudīt un skatīt, kā bankas reaģē eh, situācijās, kas ir saistīts ar um, sarežģītiem apstākļiem un vai būtu iespējami domino efekti. Eiropas uh, Savienība jau ir veikusi šīs stresa pārbaudas atbilstošos apstākļos um, 2009. gada maijā tā notika un ECOFIN savā laikā uh, SEPS sadarbībā ar EC, e Eiropas centrālo banku un komisiju uh, ievadīja šādu stresa pārbaudi. Toreiz runa gāja par kopējiem rezultātiem ES banku sistēmā. Tika izvēlēts 22 lielākās bankas mm, rezultāti, netika publicēti. Tika uh, teikts, ka tirgus ir ārkārtīgi jūtīgs un tika uh, prezentēt trīs scenāriji - labāks, vidējs un uh, Eh, vājāks, bet visa sistēma nebija caurskatāma. Tad 2009. gada jūlijā tika sniegts atbil, atbalsts un atbal, at, palīdzības mehānisms. Tika runāts par to, ka dažām bankām ir nepieciešama palīdzība, lai pārvarētu krīzi. Un tika runāts par to, ka jūlijā jāveic stresa pārbaudas. 2. decembrī tika piedāvāts vēl informāciju saņemt par banku noslogojamību. Un tika veikts otrs stress, tests, jeb stresa pārbauda otrajā banku izvēlētajā grupā. Rezultāti tika publicēti, un pēc tā, kas jūlijā tika runāts, 91 banka tika pārbaudēta. Tas notika Eiropas Savienībā. Tika runāts par to, ka nav tādas vienotas pieejas, jo katra valsts varēja ņem, pieņemt lēmumu, kas, šos, kas šīs stresa pārbaudas veids, un arī testi bija atšķirīgi dalību valstīs. Informācija dažkārt pat nebija korekta. Mēs atceramies īriju un um, dažkārt uh, informācija par valsts parādiem tik netika pilnībā uh, sniegta un arī par dažām citām valstīm pilna informācija nebija pieejama un līdz ar to šī uzticība neuzlabojās. Tagad ir jārunā par jaunu stresa pārbaudi, bet pilnīgi jaunos uh, apstākļos, ja, jo ir jauna Eiropas Banka uzraudzības komiteja un arī uzraudzības ietvers ES ir jauns ar atbilstošu pieredzi no iepriekšējām stresa pārbaudēm. Ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, lai mēs varētu parūpēties par to, ka uzticība atjaunojas, ka tā eksistē. Bez tam ir ļoti nozīmīgi, lai stresa pārbaudas tiktu uh, efektīvi veiktas. Protams, ka mēs gribam zināt, kas tiek darīts, lai novērstu iepriekšējās trešu pārbaužu trūkums. Tāpat gribam zināt, kas tiek plānots, lai visās dalībvalstīs stresa pārbaudas notiktu uh, vienādi un lai diagnozi not, tik noteikti arī um, vienādi. Mēs gribam zināt, kāda metoda tiks izmantota atbilstoši uh, uzņēmumu struktūrai un arī bankām. Pēc tam ir nepieciešams, lai uh, stresa pārbaudas uh, sevi ietvērtu e, atbilstošo informāciju, lai varētu arī nu, tā reāli un saprātīgi vērtēt situāciju. Ir jauna uzraudzības komiteja, par to jau runāju. 18. martā tā publicējas izstrādātos uh, banku uh, stres testu scenārijus, un mēs gribam zināt arī uh, par to, uh, kāda būs nākotne. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Uh, runātājiem. Tagad nākošais runātājs ir komisārs Barņiekungs. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties Korinai Vortmanai Kolai, Šārunai Bolzai un Antolīnam Sančezam Presēdo par trim jautājumiem, kurus viņi iesniedza, par jautājumu, kas ir ļoti būtisks, proti par banku eh, stresa pārbaudēm un par to ticamību. Dāmas un kungi, jūs zinat, ka mēs dzīvojam situācijā, kad finanšu joma mēģina atkopties. Dažām bankām šķiet, ka krīze jau ir beigusies. Šī krīze bija patiešām ārkārtīgi spēcīga, un mēs joprojām turpinām smelties mācības no šīs krīzes, eh, veidojam tiesisko ietvaru lai izprastu šīs krīzes apjomu, mums ir nepieciešams pilnībā izmantot uzraudzības sistēmu. To esam uzlabojuši, sākot no šī janvāra ir izveidota banku uzraudzība. Esam izstrādājuši arī e, līdzekļus, kas paspēj, palīdz mums prognozēt e, sistēmu, tāpat arī kapitalizācijas sistēma ir uh, uzlabota, un mums ir nepieciešams uzlabot mūsu iespējas regulāri mērīt temperatūru vai pulsu šīm finanšu iestādēm. Deputāti pilnīgi pareizi teica, ka mums ir nepieciešami tādi instrumenti, kas mums ļautu ticam izmērīt situāciju, un stresa pārbauda šajā ziņā ir īpaši būtisks par tām esam runājuši ļoti bieži, ne tikai šeit, bet arī padome ar finanšu ministriem. Uh, Jūs atcerēsieties, ka pagājušā gada stresa pārbaudas pilnīgi noteikti bija nepietiekams. Komisija vairāk kārt ir teikusi jaunajai Eiropas Banku uzraudzības komitejai un Eiropas Banku iestādē, eh, ka ir nepieciešams uzlabot šīs pārbaudas. E, Eiropas banku iestāde sadarbojas šajā jomā ar dalībvalsts centrālajām bankām. 2011. gada m, mm, aprīlī sāka izstrādāt e, scenāriju, metodiku jauno pārbaužu izveidošanā. Gribētu e, paskaidrot, kāda ir jaunuma piecos punktos. Pirmkārt, 2011. gadā šīs pārbaudas būs būtiski labākas. Uh, sešās jomās, ko aprakstīšu ļoti īsi. Pirmkārt, makroekonomiskais vissliktākais scenārijs. Mm, tātad visnelabvēlīgākais scenārijs tiek izmantots šobrīd, veicot šo pārbaudi. Piemēram, būtisks nekustamā īpašuma e, tirgus e, šoks. Otrakārt, stresa pārbaude tiek veikta konsekventāk, jo tiek pastiprināta metodoloģija. Mēs izmantojam tātad šo te peer review pieeju. Treškārt, plašāka caurskatāmība. Jūnijā tiks publicēti rezultāti un līdzās tiem arī ļoti detu, detalizēta banku bilanšu publikācija. Līdz ar to bankas, kurām būs suverēnie parādi uh, un rekapitalizācija nepieciešama, arī būs spiest šo informāciju publicēt. Tātad ceturtais punkts ir nepieciešams augstāks līmenis augsts kapitāla līmenis. Mēs uzskatām, ka tādējādi šīs stresa pārbaudas būs ticamāks. Visbeidzot, dalību valstu rīcības koordinācija tiks ieviesta. Dalību valstis uzspiedīs bankām, kuras neiz, neizturēs šo, šīs stresa pārbaudas, liks tām palielināt savu darbību. Tiks ieviesta tā sauktā bank stops Lūk, šādi ir uzlabojumi stresa pārbaudēm, ko ieviesīsim šogad, izanalizējuši pagājušā gada situāciju. Otrkārt, jūs teicāt, ka ir nepieciešams daudz vairāk skaidrības jautājumā par valstu parādiem un to, kā tie ietekmē bankas. Metodoloģija, kas tiek izmantota banku pārbaudēm, kā Vortman Kolskundze uzsvēra, ir ļoti svarīga. Visnelabvieglāk labākais scenārijs tiek ņemts vērā. E, tajā tiek iekļauts arī, dalība, arī valsts parāda gadījums. Piemēram, ja valsts nespēja atmaksāt tā e, piešķirto aizdevumu. Runa ir par tā saukto trading book, kas ir bankas sārunu vešanas instruments šādos gadījumos. Kā jau es teicu, tie ir ekstremāli scenāriji, bet ticami scenāriji tajā pat laikā. Nesen um, Eirozonā tiek ievies, tik ieviests jaunais ekonomiskās stabilitātes mehānisms, finanšu stabilitātes mehānisms. Mēs uzskatām, ka ar tā palīdzību Un šādi te uzskati ir gluži pamatot, tā domā arī Eiropas banku iestāde. Mēs uzskatām, ka tas mums palīdzēs daudz labāk nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz dalību valstu parādu risku. Tātad, kā jau es teicu, šogad situācijas analīze būs daudz pilnīgāka. Treškārt, mēs esam pievērsuši lielu uzmanību tam, ka ir nepieciešams konsekventāk veidot, veikt šo, šīs stresa pārbaudas visā Eiropas Savienībā. Tikai tad šie pasākumi baudīs uzticību. Banku, Eiropas banku iestāde ir ieguldījusi jau lielu darbu šīs konsekvences nodrošināšanā, lai dažādās bankas izmantotu līdzīgas metodas. Es domāju, ka tādējādi šajā te makroekonomiskajā situācijā tiks izmantota vienota pieeja. Protams, tā nīpat laikā bankām var būt specifiski portfeļi vai specifiskas pārvaldības iespējas. Tas tiks ņemts vērā. Vēl kāds elements ir kopīgi definēts, kopīga definīcija kapitāla slieksnim visām bankām. Uh, banku pašu līdzekļi vai pašu resursi tiek definēti vienotā veidā, pamatojoties uz spēkā esošo kapitāla prasību direktīvu. Ceturtais komentārs. Jūs uzdevāt jautājumu par atšķirībām segumā banku sektorā dažādās dalību valstīs. Eiropas banku iestāde ir izstrādājusi banku veidu spektru, paraugus, dažādus banku veidus. Eh, tiek tātad izstrādāt šis paraugs, kādas bankas tiek pārbaudīts 2011. gadā. 65% no visiem aktīvajiem, no kopējiem aktīviem mēs pārbaudīsim, pārbaudot šīs bankas. Katrā dalību valstī tie būs vismaz 50% no visiem kopīgiem aktīviem. Tagad es atgriezīšos pie tā, ko teica Sančes Presēdo kungs savā jautājumā par korektīvajiem pasākumiem vai tā sauktajiem bank stops. Kas notiks ar bankām, kuras pārbaudi neizturēs vai kurām aktīvi būs nepietiekami? Mēs mēģināsim palīdzēt šīm bankām pārvarēt grūtības. Privātajā sektorā šīs bankas varētu tūdaļ pat mēģināt ātri pārdot savus aktīvus. Ja šīs pasākums būs nepietiekams, tad mēs varēsim izskatīt iespēju sniegt valsts palīdzību saskaņā ar attiecīgajiem likumiem. Uh, Mans kolēģis Almūniekungs strādā pie šī jautājuma kopā ar dalību valstu pārstāvjiem. Ja būs nepieciešama šāda valsts palīdzība vai publiskā palīdzība, tad saskaņā ar 2010. gada decembra paziņojumu par valsts palīdzības sniegšanu bankām, šīm bankām būs jāiesniedz komisijai pārstruktūrizēšanas plāns un problēma pārvarēšanas plāns, kā tās stiprinās savu dzīvotspēju ilgtermiņā. Un nobeigumā gribu teikt, ka mēs vēlamies restruktūrizācijas stratēģiju šādām bankrutējošām bankām. Elīza Ferreira savā ziņojumā par krīžu pārvaldību jau to ieteica. Dāmas un kungi, jūs zinat, ka mēs šobrīd izstrādājam likumdošanas ietvaru par krīzes pārvarēšanu banku sektorā. Mans mērķis ir, lai banku uzraudzības iestādes varētu palīdzēt ieviest preventīvos pasākums, it īpaši pārrobežu finanšu iestādēm, tā lai šīs iestādes neuzsāktu krīzi un lai krīze pati mūs neievilktu tālāk dziļākās problēmās. Tā tad ir nepieciešams uh, agrīnās brīdināšanas sistēma un uh, priekšlikums attiecībā uz to tiks piedāvāts gan ministru padomē, gan arī jums pašiem līdz šīs vasaras beigām. Lūk, šāda ir mana precīzā atbilde un arī tehniskā atbilde uz jūsu trim ārkārtīgi konkrētajiem, svarīgiem un aktuāliem jautājumiem, ko jūs iesniedzat. Paldies! Dank, Paldies eh, komisāram Barņiekungam. Tagad politisko grupu vārdā runātāji. Pirmais runātājs Gozes kungs, divas minūtes lūdzu. Komisāra kungs, jūs eh, atzināt, ka pagājušā gada eh, pārbaudas nav sniegušas sagaidīto rezultātu un tās um, atkārtot tās pašas kļūdas, kāds ir bijusi, un uh, pielietošanas uh, lauksiem jābūt uh, līdzīgam un aptverošam, diagnostikai jābūt uh, korektai, valdībām ir uh, tas jāapzinās. Runājot par uh, pārbaudēm, mums jābūt arī reāli domājošiem. Tie elementi, kurus jūs mums sniedzāt un kas ir ļoti precīzi, atbild mūsu, uh, uz mūsu jautājumiem. Un pat labam uh, banku, uh, Eiropas banku iestādēji jādod pirmais pierādījums par tā starpības efektivitāti. Pārbaudas labāk varēs ļaut um, defi, uh, definēt rekapitalizācijas nepieciešamību un ievadīt tos pasākums, par kuriem jūs runājāt. Uh, bet šīs stresa pārbaudas jāveic labi, un tas ir labākais līdzeklis, kā nominēt finanšu tirgus un arī reitingu aģentūru novēlsta negatīvu ietekmi sniegt visai mūsu ekonomikai. Šo testu veikšanas ticamība, tai ir nepieciešama neatkarība un neatkarība arī no šīm aģentūrām. Uh, Uzraudzības eh, iestādē nav citas izvēles, kā um, strādāt veiksmīgi, proti strādāt tā, lai šīs pārbaudas būs ticamas. Un uzstāšanās beigās komisārkungs uh, eh, vērsīšu jūsu uzmanību uz nopietnu faktu, ka uh, likumdošana par reitingu aģentūrām, kas stāsies spēkā, nav. Uh, pielietoti un uh, nav nekādi pasākumi ievadīti, lai veidot vienošanās tekstus. Mēs esam ieviesuši pār uh, ejas laiku, lai sagaidītu šo arī uh, reitinga aģentūru uzraucības komitiju, bet lag, tagad um, darbība ir tāda, it kā nekas vispār nebūtu noticis. Paldies! Paldies nākošā runātāja Podimātis Kons, divas minūtes. Kirie proedre, kirie pitrupe, ean se kati. Paldies priekšsādātāja kungs, um, komisāra kungs. Runājot par uh, finanšu krīzi, ir jāuzsver tas, ka ja kāda lieta ir uh, kļuvusi skaidra, tad tā ir tā, ka mūsu bankas nav uh, bijušas uh, izturīgas un nav izturējušas sadaldas slodzi. Ir parādījies arī tas, ka bankas ir izšķirīgi nozīmīgas, lai uh, ekonomika varētu darboties, un pat labam ir nepieciešama saprātīga metode. Uh, lai uh, atgūtu uzticību banku sektora labai darbībai. Mums jārūpējas par to, ka banku sistēma caurskatāmi uh, bez aizķeršanās uh, funkcionētu un lai bankas varētu finanšu līdzekļus ekonomikas uh, funkcionēšanai uh, sniegt. Daudz runātāji norādīja uz to, ka stresa pārbaudas, kas tika veiktas agrāk, nav sasniegušas nospraustos mērķus. Un arī tas, ka uzticība netika atjauniet. Pat labam mēs esam atšķirīgā situācijām stresa pārbaudas īstenos jaunā Eiropas Banka uzraudzības komiteja, kāda ir Eiropā izveidot, un tādēļ jānovērš tas, ka šīs stresa pārbaudas, kā pagājuši gadu būtu neveiksmīgs, tas jānovērš. Ir jāpārbauda bankas tā, lai izvērtētu dažādas uh, situācijas banku uh, sektorā, lai dažādi scenāriji tiktu izvērtēti. Uh, Šai sakrā vēlos norādīt uz uh, to, ka arī otrajā solī, otrajā etapā ir jādiagnosticē uh, uh, riska sektora banka sektorā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Gulāra divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, labvakar, komisāra kungs, jau daudzas lietas ir teikušas par metodiku, un jūs, komisāri, ļoti detalizēti atbildējāt. Es gribētu tikai īsi komentēt to, kas notiks pēc šīm stresa pārbaudēm. Nedaudz turpināšu to, ko Žans Pols Gozes teica. Mums nevajadzētu pašiem priecāties par šīs likumdošanas pieņemšanu vien, ir nepieciešams, lai tā tiktu respektēta praksē. Es pati uzskatu, ka stresa pārbaudes ir ekonomiskās pārvaldes papildinājums. Ja mēs nesanēsim banku sektoru, tad nekas nenotiks mūsu ekonomikā labāks. Kas tieši notiks ar šiem te bank stop measures, lai šie, šī stresa pārbaudas vainagotos ar pasākumiem. Es gribētu atgādināt, kas notika uzklausīšanā ar Mervinu Kingu un Andrejā Ervienu, kurus mēs sveicam ļoti izšķirīgiem pasākumiem. Viņi ieradās pie mums, lai skaidrotu to, kā strādā Eiropas sistēmisko risku kolēģi. Mervins Kings ļoti interesanti mums stāstīja par šo kolēģiju. Komisāri, jūs atcerēsieties, ka pagājušajā gadā šī aizsardzības klauzula, ko dalību valstis pielika klāt komisijas pakotnei, tomēr nenovērš Eiropas banku iestādes izstrādāto noteikumu pārkāpumus. Ja mēs runājam par sistēmisko risku, tad komisija uzskata, ka tas ir ļoti svarīgs. Uh, Eiropas banku iestrāde strādā ar jūsu atbalstu, lai analizētu sistēmiskos riskus. Šie šīs te aizsardzības klauzulas ir pilnīgi nederīgas. Es domāju, ka šobrīd, atsakoties no tā, mēs esam spēruši soli uz priekšu, ir nepieciešams konkrēti, pas, nepieciešams konkrēti pasākumi lielās un mazākās dalību valstīs, piemēram, Spānija ļoti labi piemēru rādu. Mēs ceram, ka citas valsts arī līdzīgus risinājumus pieņems. Paldies, komisār! Paldies, Gulāra kundzei! Nākošā runātāja Fordas kundze arī divas minūtes. Thank you. Last... Paldies! Pagājušā gada stresa pārbaudas bija paredzēts, lai atjaunot uzticību bankai. Tas bija Eiropas centiens globāliem tirgiem norādīt, ka iestājas atrisinājums, bet tas neizdevās. Pēc tam īrijas bankas sagruva un Eiropas nodokļu maksātāji dabūjās glābt 12 miljārdi, mēs zinām, arī Portugāles gadījumā ir paredzēta bankām. Uh, suverēnā parāda krīze netiks atrisināta, kamēr banku krīze pastāvēs, un banku krīze netiks atrisināta, kamēr tirgi nebūs pietiekami droši, lai nodrošinātu kapitālu un likviditāti bankām. Stresa pārbaudas ir paredzētas, lai izvērtētu stresa riskus. Uh, tātad ir jāizvērtē tie riski, kas pastāv tirgu, un šobrīd tirgos pastāv šie suverēnie parādi. Eh, suverēnais dets eh, parāds, kas ir banku bilancē, nemazinās šo risku. Eiropa ir ļoti sarežģītā situācijā. Publiski ir jāatzīst, ka norakstīšanas risks eh, pastāv, bet noliegt šāda riska pastāvēšanu, tas būtu ļoti neatbildīgi no regulātora puses. Un aiz aizvērtām durvīm tiek spriests, kāda veida kapitāls ir banku rīcībā, un jo vairāk katra valsts cīnās par savām īpašām uh, uh, klauzulām, tas nodrošina, ka tirgū bankas nav vienādas un tirgus nosacījumi nav vienādi. Mums vajadzētu domāt par kopsaucēju, par to, kāds ir risks aktīviem bilancē, un vai mēs varam uh, apstiprināt šo riska izsvērumu. Uh, Ja riska izsvērums uh, ir pa 50% augstāks Eiropas bankās, tad, uh, manuprāt, Eiropas bankas pilnīgi nepamatoti atspoguļo risku savā bilancē. Finanšu krīzei vajadzētu uz, norādīt, cik caurskatāmība ir svarīga. Un šie stresa testi ir ārkārtīgi svarīgi tieši nodokļu maksātājiem, un viņi nesaņem šo caurskatāmību, un tieši tas ir tas sliktākais. Dank, Paldies, kolēģi Fārdas koncei. Nākošais runātājs Gigolda kungs, 3,5 minūtes. Dargie kolēģi un kolēģis, dargais Sārbanjie um, kungs, šis jautājums par banku uh, stresa pārbaudēm ir tik izšķirīgs un pilsoņi to tik kritiski vēro tādēļ, ka bankas ir šīs krīzes uh, centrā. Tās ir investījušas šos lielos līdzekļus, neizvērtējot riskus Un līdz ar to dažās dalību valstīs, tajās, kas tagad ir krīzes centrā, ir izraisījušas nekustamā īpašuma burbuļus, tas, kas vienmēr tiek uzskatīts par neiespējamu, proti, ka tirgi sliktāk nekā novērotāji no ārpuses vērtē situāciju. Tie tagad ir būtiski vi, um, kļūdījušies. Mēs redzam, ka bankas krīzē nespēja pieņemt pareizos lēmumus, un tās arī izraisīja krīzi. Tagad redzam arī to, ka papildus visam valsts parādi ir būtiski uh, palielinājušies. Nu, pirmkārt, garantijas un izmaksas banku glābšanai un arī uh, recesijas izmaksas. Respektīvi, uh, tas, uh, kāda seks ir iestājušās. Un tagad ir jāizdara secinājumi, bet nav jau tā, ka pagātnē tikai bankām bija atbildība. Uh, bet mēs redzam, ka tirgi aizvien vēl uh, pareizi nefunkcionē. Eiropas centrālās banku sistēmas un maksājumu sistēmas otrajā līmenī 476 miljārdi eiro ir vēl atklāts prasības starp nacionālajām bankām uzkrājušās, jo sistēma maksājumiem starp centrālajām bankām uh, tika iesaistīti. Un bez tam ir vēl daudzi vājie punkti banku sistēmā. Un šī iemesla dēļ mēs nespējam vājākajās valstīs ievadīt šo valsts parāda samazināšanas sistēmu. Citādi runājot, cilvēki Grieķijā, Portugālā, Īrijā Viņam liekas, ka uh, viņi cieši tādēļ, ka mūsu banku sistēma nav pietiekama spēcīga. Tagad bija stresa pārbaudas iepriekšējos divos gados, tās tika veikts. Un beidzot mēs domājam, nu, uzzināsim patiesību. 2010. gadā daudzkārt tika runāts par to, stresa pārbaudas bija vājas. It īpaši valstu riskus izvērtējot, un būtībā šie riski gandrīz netiek izvērtēti. Un tie bija, nu, tāda tā kā brīvā laika nodarbības stresa testi. Tagad arī līdzīgi Tas ir Baltijas parņie kung, kungs par jūs teikto, bet jūs nepateicāt, kādēļ valsts aizstāvuma riski tiek ievēroti tirdzniecības, bet ne banku sarunu um, dokumentācijā. Pamatojums ir, ka ir šis glābšanas um, mehānismi iespējas, bet tas ir politisks lēmums, jo šī glābšanas mehānismi nav dabiski. Uh, tie uh, tiek ievadīti ar parlamenta pieprasījumu. Nu, praktiski tas ir tāds tā kā pieteikts uh, privāto risku socializēšanas jautājums, šie glābšanas uh, vairoki. Un kādēļ tad uh, riski netiek uh, kārtīgi novērtēti? Un bez tam aizvien vēl nav uh, stresa pārbaudas apdrošināšanas uh, tirgiem. Par niekungs es aicinu jūs arī šo sektoru izvērtēt un paraudzīties uz to. Esmu vīlies, jo uh, Uh, Eiropas uh, banku uzraudzības uh, komiteja, diemžēl, ko mēs izveidojam paši, viņa pati šo savu stresu testu nav izturējusi. Varniekungs īstenojiet lielāku spiedienu un jūs redzat. Brechts reiz teica, ka bankas dibināšana ir daudz ļaunāka par bankas aplaupīšanu, bet viņš uh, maldījās, ka bankas uh, bankrota iz, novilcināšana ir daudz kārt vēl ļaunāka. Paldies! Paldies Gigolda kungam. Nākošais runātājs Murphy kungs, divas minūtes. Thank you. The most fundamental. Paldies! Uh, Vislielākā vājā vieta šajos stresa uh, pārbaudēs ir uh, iespēja, ka radīsies milzīgi parādi. Protams, tā ir liela iespējamība, ņemot vērā milzīgos parādu līmeņus, kas ir uzkrauti ekonomikām, kas vienkārši nespēja ģenerēt līdzekļus. Piemēram, īrijas valstī 750 miljārdi eiro uh, būs nepieciešama līdz 14. gadam, un mums ir vairāk kā 120 tūkstošu uh, valsts parāds uz strādājušu iedzīvotāju. Ņemot vērā potenciālās izmaksas un procentu likmes un glābšanas pasākums, tas nav uh, reāli iespējams, un īrijas valsts to neizturēs. Es saprotu, ka uh, Vācijas bankas ir uh, pakļautas. Uh, 420 eh, miljārdu eiro apmērā eh, attiecībās parādiem Grieķijā, Portugālē un citur, tāpat arī citas eh, valsts Eiropā cieš šie masīvie riski nozīmē, ka taupības pasākumi, ko īsteno Eiropas centrālā banka un komisija, uzspiež to visu strādājušiem cilvēkiem un periferālām ekonomikām. Šie stresa testi parāda, ka banku vajadzības saglabājas. Ir nepieciešams par to visu domāt. Piemēram, 34 miljārdi eiro sešām īrijas bankām ir nodrošināti trīs mēnešu laikā. Un tas ir īstermiņa finansējums no Eiropas centrālās eh, bankas. Runājot par banku sektoru restruktūrēšanu, protams, vissvarīgākais secinājums pēdējo gadu rezultātā ir tāds, ka galvenās finanšu institūcijas un bankas nevar atstāt privātās rokās. Uh, Uh, privāto institūciju tieksmas pēļņu grauj mūsu ekonomiku un strādājošie par to maksā milzīgu cenu. Uh, Būtiskākās finanšu institūcijas un bankas uh, tām ir jābūt demokrātiski pārvaldītām. Un šī diktatūra finanšu tirgu ir jābeidz, un milzīgi līdzekļi ir jāizmanto, lai no tā iegūtu vienkārši cilvēki, strādnieki, lai viņi varētu ņemt kredītus un hipotekāros aizdevumus un to visu izmantot savai dzīvē. Paldies! Dank, Paldies kolēģim Mērfikungam. Tagad nākošais runātājs kolēģis Paška kungs vienu minūti. Novi Eiropski orgāni pre bankovnicos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jaunā E, Eiropas banku iestāde 18. martā publicēs scenārijus un metodus jaunajām banku stresa pārbaudēm. Ja mēs vēlamies, lai šo pārbaužu rezultātus pieņemtu arī eksperti, tad nedrīkstam būt virspusēji un nekonsekventi, kāda mēs bijām 2010. gada jūlijā pārbaudot bankas. Eiropas finanšu sektors uh, Um, ir jāpārbauda pamatīgi. Šiem pārbaudījumiem ir jābūt ļoti visaptvarošiem, jāpā, jā, jāanalizē visi riski, ar kuriem sastopas finanšu sektors mūsdienās. Šos te, eh, šīs pārbaudas mēs nevaram veikt, neiz, nerunājot par to, cik lielā mērā bankas ietekmē valstu parādi un citu banku parādi. Piemēram, dalību valstu bankrots noteikti ir jāņem vērā kā viens no visnelabilīgākiem scenārijiem. Uh, Ir jāņem vērā arī dalību valstu atšķirības un banku atšķirības. Jaunajām stresa pārbaudēm ir jātiec uz visu banku sektoru visās dalību valstīs. Tikai tā mēs varēsim atgriezt uzticību banku sektoram. Paldies! Paldies kolēģim Paškas kungam! Garsiem ar galo kungs nav zālē. Tādēļ nākošā runātāja būs Ferreiras kundze divas minūtes. Viens. Eh, Sņu komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisār. 2010. gada stresa pārbaudēs, manuprāt, visi saprata, ka viena no galvenajām problēmām ar šīm pārbaudēm bija tā, ka tika izmantota dalību valstu loģika, gan izvēlēto, izvēloties metodoloģiju, gan arī kritērijus un diagnozi. Es šajā parlamentā savulaik rakstīju ziņojumu, kurā parlaments aicināja stiprināt Eiropas dimensiju banku krīzes pārvaldīšanā. Ir izveidota Eiropas sistēmisko risku kolēģija un Eiropas banku iestāde pavisam nesen. Visi šie pasākumi lika cerēt, ka beigu beigās mēs piešķirsim Eiropaisko dimensiju banku uzraudzībai. Tomēr stresa pārbaudas. Tās padome aprakstīja sakojošā veidā, ka šie pārbaudas ir jāizveido uh, kopā ar stratēģijām viegli ievainojumu iestāžu pārstruktūrēšanu, ieskaitot arī privātajā sektorā, tāpat arī nepieciešama spēcīga, spēcīga sistēma valsts palīdzības sniegšanai vajadzības gadījumā. Šobrīd, ko mēs darām? Mēs atkal gaidām kārtējās stresa pārbaudes, un mēs atkal rekomendējam, lai tās veiktu dalībvalsts. Mēs nepiedāvājam tām harmonizējošu ietvaru, kas ņemtu vērā dalībvalsts specifiku, bet tomēr uzspiestu eiropeisku modeli. Mēs atgriežamies atkal pie dalībvalsts sadrumstalotās metodas, kur katrai jākoreģē jāatrisina savas problēmas. Tik tiešām šeit rodas principiāli svarīgi jautājumi Ar šādu metodu, manuprāt, mēs palaižam garām zelta iespēju. Mēs būtu varējuši piešķirt banku uzraudzībai patiesu Eiropas dimensiju, bet mēs to nedaram. Paldies kolēģei Ferreiras kundzei. Nākošais runātais Šmita kungs minūte 30 priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, mēs dzīvojam tādos uh, grūtos laikos. Finanšu krīze parādīja, cik nozīmīgi ir, lai pilsoņi uzticētos bankām un maksājumu sistēmai. Banku stresa pārbaudas ir nozīmīgs instruments, lai izvērtētu banku noslogojamību, negaidītu uh, situāciju mm, rašanās brīžos. Jāpārbauda bankas, jāredz, cik tās ir pretoties spējīgas. Un spēcīgas bankas uh, stiprina uzticību banku sistēmai tādi korekti un būtiski testi un pārbaudas ir ļoti nozīmīgs. Īrijas piemērs to parāda. Mums ir nepieciešama arī caurskatāmi testi, to rezultāti ir jāpublisko. Ir ļoti nozīmīgi, lai uh, tirgus uh, uzticība un pilsoņu uzticība tiktu nodrošināta. Tieši tas, ko Barņiekungs teica, šī lielā uzticība un uzticības jautājums nākotnes stresa pārbaudas ir jāattīsta, lai tiktu ietverti riska faktori un arī nākotnes uh, attīstības scenāriju. Valsts aizdevumu gadījumos mēs redzējām, ka ir nepieciešams pašu risku novērtējums. Tas ir būtisks, lai atjaunotu tirgus uzticību arī testa pārbaudēm un to ticamībai. Komisija, kā arī uh, dažādām institūcijām skaidri jāsaka, kādi riski ir un kāda būs nākotnes darbība. Un noslēgumā gribu teikt, ka dažas bankas nevarēs izpildīt prasības, bet tad dalībvalstīm uzreiz jārēģē Zviedrijas pieredze eh, par eh, ekspansīvām bankām Baltijas reģionā rāda, ka mm, to ekspansiju var novest eh, pie lielas um, nevienlīdzīgas attīstības. To parādīja vēstures attīstība un uh, vilcināšanās uh, bangadījumā, kas um, vaļo ir bijusi, ļoti, ir varbūt ļoti um, nozīmīga. Paldies! Nākošais runātais Lamberts kungs. Paldies, es runāšu franciski, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Uh, šie stresa testi ir tāds modes produkts. Uh, pastāv ekonomiskā un finanšu krīze, un tagad mēs veiksim šo stresa uh, testus. Uh, ja ir kodola krīze, tad uh, labi, paš, pakļausim šādiem testiem kodola reaktorus. Šādā veidā Kādā veidā šie stresa testi varēs eh, sniegt pārliecību, jo viss ir atkarīgs no hipotēzēm un no pamatu uzstādījumiem, un kā jau jūs komisāri teic, komisārkungs teicāt, pagājušā gada uh, stresa testi bija ļoti uzticami, un uh, eh, kodola uh, stresa testi, kā jau Votinger kungs norādīja, ir bijuši it kā stingri, uh, Bet, piemēram, avio katastrofa virs kodolreaktora nav mm, apsvērta. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka ir jāņem vērā iespējams scenāriju un hipotēzes, un uh, mums tādā veidā ir jārīkojas arī, uz, arī attiecībā uz šīm bankām. Tā tad vai jūs uzskatāt, ka šī hipotēze, no, kur jūs neuzskatāt par reālu, bet ja mēs skatāmies uz, piemēram, īrijas vai Grieģijas situāciju, tad mēs redzam, uh, ka šīm valstīm ir nepieciešama parāda pārstruktūrēšana, vai arī jūs spēlēties ar laiku, un arī tas ir neatbildīgi, jo mēs ilgāk gaidīsim, jo dārgāk tas izmaksās mums visiem kopā. Un tāpēc es gribētu piesaukt jūsu realitātes izjūtu, komisāra kungs. Jūs esat ambiciozs Eiropietis. Jūs uh, zinat, kā šai, šie testi tiek veikti, un jūs zinat, ka uh, Ja mēs ilgi gaidīsim, mēs nevarēsim nodrošināt drošību finanšu tirgos un arī mūsu pilsoņiem. Eiropā šobrīd ir nepieciešams pilnībā pārstruktūrēt finanšu sektoru, un es zinu, ka jūs šim darbam esat ķēries klāt, bet eh, ir nepieciešama arī tāda kā Eiropas eh, federāla pieeja šim jautājumam, bet par to mēs runāsim arī rītā. Paldies kolēģiem Lamerts kungam. Nākošais runātājs Karas kungs divas minūtes. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Nosākumā nu, es gribu uh, pateikties par parlamentārā mutiskā jautājumā ļoti izsmeļošu atbildi. Es uzdevu um, šādu jautājumu 8. februārā un saņēmu izsmeļošu atbildi. Paldies! Šodien jāuzsver, uh, ka ir nepieciešama uzticība, ir nepieciešama uh, izlēmīga rīcība un uh, tāda skaidra rīcība, kas varētu parī, palīdzēt pārvarēt uzticības krīzes situāciju. Un es teikšu, ka pēdējā stresa pārbaudē, manuprāt, um, pietrūkst izvērtēšanas. Konsekvence ir nezināma, secinājumi, jūs uh, par tiem šodien runājāt, un arī uh, šie secinājumi vēl manā skatījumā ir pārāk neskaidri. Tādēļ trīs jautājumi. Pirmais Kā jūs šoreiz, komisārkungs, varat garantēt to, lai um, uzmanība tika vērsta uz ilgtermiņu attīstību, nevis uz īstermiņu darbību, kā uh, pēdējo reizi īrijas banku gadījumā? Otrakārt, mēs tieši mūsu acu priekšā redzam, ka e, Eiropas valstu uh, parādu krīze sāsinās, un šī sāsināšanās uh, Mm, nozares stresa pārbaudēs tiek pārbaudīti tikai uh, reģistros un mm, to um, sarakstē un uh, tomēr banku sarunvešanas uh, dokumenti stresa pārbaudēs netiek ietverti. Kā jūs uh, vērtējat šo atšķirīgu? Vai līdz ar to netiek radīta sajūta, ka uh, ilgtermiņa darbība bankām ir garantēta, jo mūsu galvenās problēmas valsts parāda krīze netiek pietiekami izvērtēta. Paldies kolēģim Kāraskungam. Tagad um, divas minūtes Sančes Presēdo kungs. Paldies, Paldies priekšsādātāji. Paldies komisāru kungam, kolēģi. Es gribētu pateikties jums par izteiktiem komentāriem. Protams, ir svarīgi veikt pareizi diagnozi, lai varētu uzsākt kaut kādu ārstēšanu. Un, uh, ja mums būs uh, pareizi kārtīgi stresa testi, mēs saņemsim atbilstošas uh, atbildes. Mums ir nepieciešams stabils finanšu iestādes, ir nepieciešama stabila finanšu sistēma un jānodrošina, lai ekonomika saņemtu tā nepieciešamos līdzekļus. Eh, stresa pārbaudas, protams, ir eh, elements visā šajā kopīgajā darbā un centienos izveidot labāk funkcionējošu sistēmu. Runāt par dažādiem scenārijiem, eh, bankas, kuras nespēja iziet šos testus, šīs pārbaudas, tām ir jāroda jauni darbības veidi, vai nu veicot pārkapitalizāciju, vai mm, pārstruktūrējot šīs bankas. Eiropas uzraudzības iestāde banku sektorā, protams, var nākt klajā ar ieteikumiem, labot trūkumus tur, kur ir sistēmiskas kļūdas, lai panāktu to, ka tiek veikti pareizie soļi. Bet kopumā mums ir nepieciešams ambiciozs Eiropas ietvars, mums ir jāiet tālāk nekā līdz šim. Uh, nepieciešama spēcīgāka finanšu integrācija Eiropas Savienībā un ir nepieciešama arī nodokļu un politiskā integrācija. Paldies. Nākošais runātājs Stolajana kungs, divas minūtes. Domnule prešedinte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Šīs stresa pārbaudas ir svarīgas, lai mēs varētu izvērtēt banku sistēmas veselību Taču ir nepieciešami divi būtiski priekšnoteikumi, kas jāaizpilda. Pirmkārt, jānodrošina, lai šīs stresa pārbaudas būtu adekvāti kvalitatīvas, un izvērtēšanas procesam ir jābūt ļoti precīzam. Bez tam gribētu teikt, ka bankām dažādās dalību valstīs ir dažādi darbības modeļi. Rumānijā, citās dalību valstīs bankas netika iesaistītas toksisko aktīvu tirdzniecībā, taču tās tika iesaistītas ekspansīvā kredīta politikas īstenošanā, kas balstījās uz īstermiņa ārējo resursu izmantošanu. Šīs bankas it kā finansēja ilgtermiņa produktus taču reģistrēja būtiskus zaudējumus un kļuva ļoti viegli ievainojams, neaizsargāts kā finanšu institūcijas. Riska pārvaldība bija neatbildīga šajās bankās. Otrakārt, mums ir nepieciešami ļoti caurskatāmi stresa pārbaudas rezultāti. To pieprasa gan tirgus, gan pilsoņi. Paldies! Paldies kolēģim Stolajana kungam. Tagad nākošais runātājs divas minūtes Ludvigsona kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējā gada laikā valstu finanses ir pārdzīvojušas ļoti pamatīgas turbulences. Līdz ar to mēs esam skatījušies uz sekām un aizmirsuši par šo problēmu cēloņiem. Mēs skatāmies uz vājajām valstīm un aizmirstam, ka galvenā problēma nāca no bankām. Uh, Banku sektorā bija vesela virkne katastrofu, kas noveda pie situācijas, ka daudz dalību valstu budžeti ir kļuvuši ļoti trausli. No otras puses, banku sistēmā joprojām ir ļoti trausla sistēma Atēnām, Dublinai, Lisabonai. Ir jāatrod kaut kādi risinājumi. Patreizējās stratēģijas nav ilgtermiņa, nav ilgtspējīgas. Mēs nevarēsim izglābt visas valstis. Mums ir nepieciešams ilgspējīgs banku sektors, ja ne, tad agri vai vēlu eh, valstu budžeti tiks tā apkrauti ar problēmām, ka pat stiprākās valstis nevarēs tās izturēt daudzas valstis, kurās bija ļoti spēcīgs valstu finansējums, šobrīd ļoti maz ko dara, lai stiprinātu banku sistēmu tās skaļi sauc pēc tā, ka nepieciešama uzlabojuma Grieķijā, Portugālē, Īrijā, bet paši savās mājās šie cilvēki neko nedara. Viņi gan varētu to atļauties. Es domāju, ka ir skaidrs, ka jaunajām stresa pārbaudēm jābūt ir stingrām, caurskatāmām, ticamām, taču tikpat skaidrs ir arī tas, ka šīm stresa pārbaudēm klāt ir jānāk veselē virknē pasākumu, lai stiprinātu bankas. Ir nepieciešama kopīga Eiropas stratēģija šajā jomā. Ceru, ka komisija pavisam drīz sāks iniciatīvu attiecīgajā virzienā pamatoties uz vadlīnijām, ko Frēras ziņojumā parlaments pieņem uh, jautājumā par krīžu pārvaldību banku sektorā. Galīgā atbildība gulstas uz dalību valstīm, visām valstīm, stiprām un vājām ir jānodrošina tas, lai banku sistēma būtu stiprāka un bez vājiem posmiem. Mm, Paldies, Ludvigsona kungam. Nākošais runātājs pusotrai minūtei - Manna kungs. Paldies, priekšsētāja kungs. Eiropas Savienības banku pārbauda, stresa pārbauda, kas notika pagājušajā vasarā, ir būtiski jāuzlabo. Varņiekungs nu, nevar tikai pašu kapitālu bāzi izvērtēt, tāpat jāpārbauda krīzes ietekme uz um, banku likviditāti. Atcerēsimies, toreiz um, tādas bankas kā Lehman Brothers sabrut, ka tādēļ, ka saskārās ar ļoti būtiskām skaidrs naudas problēmām. Un pilnīgi neskaidri šī diskusija, vai uh, skaidrs naudas daudzuma uh, pārbaudas rezultāti jāpārbauda vai nē. Kas grib noklusēt uh, stresa pārbaudas datus, tā mērķis ir skaidrs, es gribu novērst to, lai tirgi tām bankām neusticētos, kas šo testu nav izturējusi. Un ja pilsoņi eh, netiek informēti par pārbaudēm, tad tiek veicināta nedrošība, tad eh, puspatiesības un baumas klīst. Pat ja ir kritizēta jaunā metodika un dažādie parametri, tad uh, kopējiem mērķim jābūt skaidram. Caurskatāmībai jātiek uh, noteiktai, lai banku uh, vājos punktus noteiktu un ir absolūti nepieciešams atjaunot plašu uzticību, un lai bankas arī dotu savu ieguldījumu viņu pašu interesēs šajā gadījumā. Paldies! Paldies Māna kungam! Tagad pusotra minūte kolēģim Kančan kungam. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs! Es uh, domāju, ka jūs esat paveicis izcilu labu darbu. Mums ir nepieciešama uh, stabilitāti mums jāatgūst uzticība. Tādēļ ir e, ļoti lieli centieni jāīsteno. Un šis likumdošanas ietvars krīzes situācijā tiek e, vērtēts, jūs mēģināt arī atrast tādas interes, interes, instruments, kas būtu papildus tiem, kas tagad jau eksistē. Un vēl es gribētu aicināt ne, e, veidot aģentūras, kas mūsu nākotnes darbību tikai vēl sarežģītāk veidot. Mums ir nepieciešams progresīvs ES likumdošanas ietvers, kas ir priekšnosacījums, lai novērstu krīzes un nākotnes krīzes un lai strādātu efektīvi. Bankām jāstrādā uh, regulētāk un jārada vienoti noteikumi Eiropas tālpā, un es domāju, ka, lai mm, garantētu caurskatāmību, mums jāstrādā pie tā, lai standartizētus noteikumus izstrādāt un arī zinām metodiku. Ir arī nozīmīgi, lai rezultāti tiktu publicētu. Uh, 2010. gads uh, parādīja, cik ļoti nozīmīgi ir, lai dati tiktu publicēti arī attiecībā uz koherenci. Un pretēji efekti var tikt uh, izraisīt arī tirgos, un šie ir noteikumi, kas ļoti būtiski jāizvērtē. Paldies! Paldies Kančen kungam, tagad brīvā mikrofona procedūra, un pirmais runātājs Kelī kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Īrijā bankas kādreiz baudīja lielu cieņu, tagad vairs nē, un šā, skaidrs, ka iemesli visiem ir zinām. Es šeit uzdošu jautājumus, veselu virkni Pirmais, vai visas bankas ir jāpārbauda ar šo stresu pārbaudu? Otrakārt, vai mēs varam būt pārliecināti, ka no šī brīža stresu pārbaužu rezultāti parādīs skaidru situāciju, kādā atrodas bankas? Trešais jautājums eh, kādas pilnvaras ir Eiropas banku iestādē, lai eh, vājās bankas, viegli ievainojamās bankas, bezkalnīgās bankas eh, saņemtu sodu un mainītu savu uh, rīcību. Un visbeidzot, eh, Gozēs kungs runāja par reitinga aģentūrām un mūsu atkarību no tām un kā mēs varētu tikt vaļā no šīs atkarības. Kādu risinājumu jūs redzat šeit, komisāri? Paldies! Kā kolīgi? Paldies Kalēkungam. Nākošais runātājs Semkas kungs vien minūte. E, Otus bardzo chciałem podziękować za możliwość. No... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties jums par šo iespēju uzdot jautājumu. Es gribētu runāt ļoti skaidri, ja nebūtu Eiropas komisijas un komisāra aktīvās darbības, tad nav šaubu, ka šobrīd situācija Eiropas banku sektorā būtu daudz ļaunāka nekā tā šobrīd ir. Situācija mainās ļoti dinamiski. Dažas problēmas, kas saistītas ar banku likviditāti, ir jau pārvarētas, taču rodas jaunas problēmas un jauni riski. Un tādēļ man ir jautājums jums, komisāri. Kā jūs definētu riskus un draudus, kas parādās šodien? Kuri riski mums būs jāatrisina tuvākajā nākotnē. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka vecās problēmas atrisināts, bet jaunās parādās. Paldies! Paldies kolēģim Sēmkas kungam! Nākošā runātāja kolēģi Megines kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs nedrīkstam aizmirst, ka daudz cilvēki cieš no šīm problēmām. Tikos ar jaunu īri, īru, kas devās uz Austrāliju šodien. Viņam ir tikai vienvirziena biļete. Viņš viens no tūkstošiem cilvēku, kas dodas prom no īrijas, jo ekonomika un bankas ir ļoti sliktā situācijā. Vai komisārs atzīst, ka uh, šīs pirmās stresa pārbaudas bija vājas un tās ir izdarījušas gandrīz vai neatgrieznisku kaitējumu Eiropas imidžam? Eiropas pilsoņi ar lielām bažām skatās uz to, kas notiek banku sektorā. Mēs esam iedragājuši cilvēku ticību Eiropas Savienībai, Eirozonai. Jūs zinat, ka īrijas banku sektoram jau ir bijis otrais stress pārbaužu rauns e, ir 24 miljārdi eiro nepieciešams kā papildus kapitāls šīm bankām. Kāda ietekma uz īrijas ekonomiku? Labie uzņēmumi nesaņem kapitālu, jo bankas cenšas sas, ap, sasniegt dažādus kritērijus, kas tiek izvirzīts. Šī situācija ir vienkārši neadekvāta un nepieļaujama. Paldies. Paldies, nākošais runātāja Basesku kundze. Domnule președinte, faptul că... Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšējās stresa pārbaudas bija vājas, un tādēļ ir vēl grūtāk ieviest jaunās pārbaudas. Krīze īrijā ir parādījusi, ka Eiropas banku sistēma ir ļoti vāja. Šajā kontekstā stresa pārbaudēm jābūt daudz precīzākam. Dalību valstu iestādēm jau līdz šim būtu bijis jāievieš rīcības plāni Tādējādi mēs jau būtu atrisinājuši šīs stresa pārbaužu problēmas. Mums nav, ja, nebūtu jāgaida uz rezultātiem, kuras bankas ir vājas. Jaunajiem testiem būtu bijis jāparāda, kuras ir vājākās bankas un kāpēc. Šiem stresiem jābūt, testiem jābūt tādiem, kas palīdz konsolidēt kapitālu. Ir nepieciešama arī taisnīga attieksme pret stresa pārbaužu ieviešanu visās dalību valstīs. Es domāju, ka noderīgi būtu, ja komisija mums atsūtītu paziņojumu par galvenajām izmaiņām stresa pārbaudēs. Paldies! Paldies, uh, Basesko kundzei. Un tagad uh, brīvā uh, mikrofona procedūras noslēgumā kolēģi Galpel, Galpelts kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs šīs tēmas nozīmīgums, nozīmīgums kļūst uh, skaidrs, ka trīs deputāti uzdeva praktiski vienu un to pašu jautājumu komisijai. Ticamības uh, jautājums un komisijas ticamība tiks apšaubīta, ja šī gada stresa pārbaude neradīs situāciju, ka var atjaunot uzticību. ir paveikts būtisks darbs un izstrādāta vienoda metodika, lai varētu veikt stresa pārbaudas. Mm. To ir padarījis Eiropas Banku uzraudzības komiteja. Bet pēc komisāra uzstāšanās um, tomēr paliek dažādi jautājumi, piemēram, vai pārobežu īpašuma attiecības vai kaitīgi um, darbības modeļi uh, tiek izvērtēti. Uh, Vai mēs varam teikt, ka mm, šīs nozars stresa pārbaudas ir uh, bijušas tādas, ka tās varētu apdraudēt situācijas attīstību? Paldies, un uh, tagad diskusiju noslēgumā dod vārdu komisāram Barņiekungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies visiem tiem, kas uzstājās šajā vēlajā vakarā stundā un parādīja šo jā, uzmanību un arī inteliģenci, tas ir sarežģīts jautājums. Paldies uh, parlamentu deputātiem, deputātēm. Tūlīt pat uh, pievērsīšos Kalpēlts kundzes jautājumam par uh, komisijas atbildību. Jā, es uh, uz, strādāju atbildīgi un uh, uzņemos atbildību, un šīs stresa pārbaudas tiek uh, veiktas Uh, un to veids arī jaunā institūcijas Eiropas Banku uzraudzības komiteja. To veidojām kopā un, protams, um, ļoti intensīvi sastrādājamies ar šo iestādu, kā arī ar Eiropas centrālo banku, kas ir strādājusi izstrādājot šos jaunos noteikumus stresa pārbaudēm, un šī ir šī, nu, būtiskā mūsu atbildība. Jā, es uh, gribētu uzdot nu, tādu globālu jautājumu un teikšu, nu, kur tad ir nākotnes riski un apdraudējumi? Nu, sākumā es domāju, ka nulles risks neeksistē, neeksistē ne šajā jomā, ne ekoloģijas jomā. Es domāju, ka ir ļoti sarežģīti paredzēt nākotni. Un mēs zinām, ka tirgi ir daudz kārt ātrāki nekā demokrātijas laiks. Nu, mūsu, mūsu izmantotais laiks, lai arī kāds būtu ātrums ar, un mūsu apņemšanās strādāt ātri un labi. Un kā, neskatoties uz to, mēs varētu būt bruņoti uh, ar tiem instrumentiem, kāda mums nebija pirms četriem gadiem. Un šī krīze, kas um, pārnāca no ASV, skāra mūs, un tā uh, ir nodos pie tā, ka tiek veidot atbild, ka tiek strādāts pie atbildības, pēc ārskatāmības, pie uh, Uh, citiem jautājumiem, tas, kas nebija, un liberālismu vilns, kas uh, pārtēr, uh, pārklāja visu pasauli sākot no 90. gadiem, mm, nu, pie situācijas, ka nebija šādi instrumenti, un tad bija šī ideja, ka tirgi var pašregulēties. Bet tagad mēs kā 20 ietveros pacietīgi un varbūt kā arī vēl vairāk plašākā ietvarā nekā G20 mēs atkal par jaunu veidojam ietvaru un instruments pārvaldībai, caurskatāmībai, efektīvai darbībai. Un es gribētu teikt, ka mums arī, ja es varu izma izmantot šo vārdu morāla apņemšanās vai ētiska atbildība strādāt šajā uh, sektorā, šajā finanšu tirgu jomā. Uh, Un mēs strādājam, lai mainītu situāciju, kāda bija pēc kādas 15 gadus. Tādēļ šī loma, kāda ir uh, uh, mūsu piekritībā un kā mēs strādājot, veidojot banku uzraudzības komiteju, ir bijis ļoti nozīmīga. Un arī uh, Žanpaul Gozesam, paldies par jautājumu par reitinga aģentūrām. Jā, mēs uh, atbalstam šo un arī šajā nakts sēdē runājot. Uh, uh, uzsvers to, ka nedēļa pēc nedēļas sakam, ka šajā finanšu pārvaldības lielajā jaukā, ekonomikas pārvaldības uh, laukā Eiropā mēs vēl neesam nonākuši pie mūsu centienu uh, fināltaismas. Un e, man nav problēma uh, federācijas vārdu izmantot. Domāju, ka Jonkungs pirms brīža uh, arī par to runāja. Viņš runāja, ka mums ir nepieciešams mūsu enerģiju labāk, federālāk izmantot, lai veidot uh, mm, impulss un lai koordinētu, vienkārši koordinētu darbu. Žanpaul Gozeskungam teikšu, cik ir nozīmīgi turpināt reformas. Arī reitinga aģentūra jomā mēs ar, strādājam pie trešās reformas, un tas nozīmē tā būs uh, reforma numur trīs, salīdzinot ar divām iepriekšējiem, pievērsīsimies jautājumiem uh, par uh, atkarības, par, no, par pārmērīgo atkarību no reitingiem. Tā kā jūs to, Gazēs kungs, uzteicāt, un mēs uh, jūlijā uh, svītrojām čet, atsaucas uz uh, reitinga aģentūrām, lai pārtraukt šo pārmērīgo atkarību bankām no uh, reitingiem. Un uh, ne tikai atsaucoties uz banku darbību. Tātad mēs strādājam pie šī punkta. Klāra kungs atsaucās uz uh, Endrijā un arī Kingungs uh, visu to pierakstīju. Paldies, ka vērsāt man uzmanību uz šiem priekšlikumiem. Un uh, tie ir nu, tādā izpratnē, uh, kas ir uh, brīvprātīgi un ar tādu lielu atdevi sastādīt. Gribu uzsvērt šo nozīmīgo uh, lomu, kāda ir sistēmisko risku novērtējumam un tā lomai. Jāsaka, ka mēs uh, strādājam ar visiem iesaistītajiem aktieriem, ar uh, RB un uh, uh, sistēmiskos riskus izvērtējam, uh, kā arī. Uh, aktīvi strādājam pie šiem nozars stresa pestiem. Un ne tikai Eiropas banku iestādes uzmanība, bet arī visiem jāizdara secinājumi un jārunā par tā sauktiem bank stop instrumentiem un esam ļoti uzmanīgi attiecībā uz tiem soļiem, kādi tiks vērsti pēc stresa pārbaudēm. Uh, Es jau runāju, ka ir eh, šīs trīs uzraudzības iestādes eh, radīts un ka mēs mēģinam mainīt eh, tirgus darbību. Un Henrija kungs runāja par šo. Es domāju, ka mēs esam aktīvi strādājuši un arī pie sistēmisko riska jautājumu. Un kā Gigold kungs teica, jūs tikko pieminējāt arī to, ka ir nepieciešama apdrošināšanas jomā šīs pārbaudas, un arī mēs gatavojam šīs pārbaudas. Tāpat kā bankām. Gigold kungs, jūs pievērsāties tādam ļoti nozīmīgam punktam, tāpat kā Karas kungs tikko, un arī Ola Šmita kungs šim jautājumam pievērsās, proti par valstu parādiem un šoku situācijām. Kā jau es teicu, man šokar nav citas atbildes Eiropas banku iestāde definē un mēģina ieskicēt situāciju, ka testi, kas būtu Nu, kas tie, tie, kas bija, tie nebija realistiski un testi e, pagātnē nebija īsti veiksmīgi. Un es gribu teikt, ka mēs um, diskutējam ar Eiropas banku iestādi un mēģinam um, izdarīt secinājumus pēc šiem uh, e, stres pārbaudas pārbaudījumiem. Uh, jau tika uzsvērts, ka iepriekšējie uh, testi nebija pietiekami un presēdo kungs, kas aicināja ambiciozāk strādāt un šo dialogu veidot prasīgu, uh, stingrātu. Respektēsim kompetenci un arī respektēsim Eiropas Banku uzraucības komitejas kompetenci, uh, tāpat arī uh, komitejas uh, kompetenci. Man ambīcija kompetenci kungs ir ļoti aktīvi strādāt un izdarīt secinājums pēc eh, nozars stresa pārbaudēm, kas tiek pabeigts jūnijā, un izdarīt visus secinājumus, kādi būs mūsu dialogā ar Eiropas Banku uzraudzības komiteju, lai nākotnē veiksmīgi strādātu. Manna kungs un Gankungs runāja par uh, eh, likviditācijām skaidrs naudas riskiem. Tā nav daļa no stresa pārbaudēm, kuras tika eh, publicētas. Uh, gada sākumā Eiropas Banku uzraudzības iestāde uh, pieteikt, ka būs tematiski un skaidri, uh, skaidrs naudas uzkrājuma likviditātes uh, uh jautājumu izskatīšanu pārbauda, lai arī varētu izskatīt 2011. gada 1. septembrī rezultātus izvērtēt, un šādā izpratnē paralēli arī strādāsim pie šīm stresa pārbaužu rezultātiem. Karaskungs aicināja kolēģis un komisiju uh, ilgtermiņa stratēģiju veidot, un Karaskungs var teikt, ka tas ir pamatprincips, kuru atbalstu. Un tā ir arī tā izpratne, kādā strādāju arī ar manu komandu, lai piedāvātu visiespējamo jauno likumdošanu šiem uh, uzraudzības, uh, finanšu uzraudzības uh, jautājumiem, kas mums ir nepieciešami. Un tas būs precīzi tas jautājums šajā uzraudzības pāraudzības uh, jautājumā kā arī eh, par akcionāru atbildību runā, eh, runājot. Mēs eh, strādājam ilgtermiņā. Tāpat arī Ferēras kundzei tikko teica par uh, banku jautājumiem, citiem jautājumā. Man daudz idejas ir, un tas ir viens no iemesliem, uh, kāds bija krīzes un krīzes. Uh, tam, ka krīze izcēlās, ka šie bonusi un izmaksas bija milzīgi liela eh, nesaistīti par riskiem un tie tika izmaksāt neat, neatkarīgi no tiem. Un tagad uh, par uh, bonusiem un uh, prēmijām un atalgojumiem. Bieži vien ir nepietiekams starpsveids un pārbaudu, kā daudz to gribēja, uh, katras dalību valsts darību un nākošo nedēļu laikā pievērsīšos šim jautājumam. Un uh, attiecībā uz šo jautājumu uh, jāsaka, ka viens no krīzes avalotiem un uh, šie riska faktori ir jāizvanto un jābūt ļoti nopietniem un jāstrādā atbildīgi arī uh, banku sektorā iesaistītiem locekļiem. Ferēras kundze, kā tāpat kā Lamberts kungs runāju par uh, stresa pārbaužu koherences iztrūkumu. Es jau runāju par nepietiekamiem, uh, nepietiekam pārbaudēm pagātnē un ir nepieciešama lielāka Eiropa, lai lielākas Eiropas iesaistas moments, lai šos tests uh, īstenotu, lai Eiropas Banku uzraucības komiteja aktīvāk strādātu. Tagad par harmonizētu ietvaru. Tas ir tieši tas, uh, par ko mēs ar, ar jautājums, ar kuru strādājam, Ferēras kundze arī uh, risinājumu meklējam un uh, var jums droši teikt, ka tos daudzos priekšlikumus, ko jūs izteicāt, iestrādāsim un ievērosim mūsu priekšlikumos. Uh, tie būs publicēti vēl pirms uh, vasaras beigām. Daudz no jums Forda kungs, Tiksona kungs, Kačana kungs un Bazesko kundze tikko arī atsaucās uz uh, pārbaudēm, uz nopietnām pārbaudām, kas būtu ticamas un uzticamas, un vēlreiz tādā um, finanšu un ekonomikas pārvaldības uh, jomā, ko vēlamies kopā veidot 2011. gada testi vai pārbaudas būs uh, nopietnāki, ticamāki, uh, caurskatāmāki nekā iepriekšējiem mēs balstījāmies uz um, tās mācības, kādu varējām. Um, izsecināti, un 2011. gadā būs vēl skaidrāki, vēl būtiskāki, vēl uh, uh, uzticamāki uh, soļi spērti nākotnes uh, banku darbības nozars stresa pārbaudēm. Paldies! Paldies, Panjiekungam! Mēs jau esam nedaudz novēlojušies mūsu darbā, Barņiekungs. Un tas ir ļoti.